glābt Eiropas iedzīvotāju dzīvības. Priekšsēdētājs, paldies komisāru kungam. Tagad mēs beidzam šīs debatas. Rītā 12.30 balsosim par šo ziņojumu. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir Rodī Kraces Cagaropulu kundzes sagatavotais ziņojums Eiropas pievilcība investīcijām. Un vispirms Vēlētos dot vārdu referents kundzei četras minūtes lūdzu. Paņemšu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Eiropas samitā izskanējušie secinājumi uzmanību galvenokārt vērš uz to, ka izai no krīzes varētu būt ekonomiskā izaugsme. Protams, ka ekonomiskā izaugsme ir tāda veida sava veida panacēja, kas radīs jaunas darba vietas, veicinās savienības konkurētspēju un atbalstīs ekonomisko un reģionālo kohēziju. Ekonomiskā izaugsme tai ir jādzimst no investīcijām un uzņēmēja darbības. Tas arī parādās ziņojumā, kur mēs šodien diskutējam. Citiem vārdiem sakot, kādā veidā Eiropas Savienība piesaistīs ārvalstu investors, kādā veidā veicināt uzņēmēju darbības garu un kā radīt nepieciešamos priekšnosacījumus uzņēmēju darbības īstenošanai. Vēlētos pateikties Ekon deputātiem par to, ka manā ziņojumā ir iekļauta jauna, ļoti laba un atbalstām ideja, un vēlētos pateikties arī citu komiteju deputātiem, kuri arī savukārt nāca klajā ar ļoti labām idejām. Prieksēdētāja kungs, godētās dāmas un kungi. Neskatoties uz pozitīvajiem centieniem, mēs joprojām esam tādā kā bremzējošā ceļā piesaistot investīcijas no trešajām valstīm. Mēs redzam, ka parādās jaunas investīcijas, jauna investīcija gala punkts, tāpēc mums Eiropas Savienība būtu labāk jāpopularizē. Mums ir par Eiropas Savienību jārunā gan kā par savienību, gan arī nacionālā līmenī. Mēs vēlamies veicināt finansiālu un fiskālu stabilitāti, un mums ir starptautiskajā tirgu jārada ticība Eiropas iekšējam tirgum, bet šai ticībai ir jārodz arī Eiropas patērētāju vidū, un šī ticība rodas bankās. Uh, Mums ir jābūt likvidām bankām, bankām ar pamatkapitālu, kam ticētu arī investori. Eiropas Savienībai ir nepieciešams gan valsts, gan privātās investīcijas, mērķiecīgas investīcijas, kas veicinās cilvēku kapitāla attīstību, jo cilvēku kapitāls, cilvēku resursi ir Eiropas Savienības pamatkapitāls. Mums ir jāveicina tirzniecība pāri robežām, mums ir jāveicina iekšējā tirgus izaugšana, un mums ir jāveicina arī valsts iepirkuma pārrobežu ideja. Tam var izmantot veselu virkni fondu, un uzskat, ka baidzētu atbalstīt pilnīgi visus reģionus to konkurētspējas palielināšanā. Startautiskā līmenī savienībai ir jāturpina sarunas gan startautiski, gan divpusēji lai veicinātu investīciju ieplūdu Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība starptautiskā līmenī e, šobrīd jau runā par fiskālās uzraudzības idejām, un e, šādam ceļam ir jāturpinās. Visiem šiem momentiem uzskata ir jāveicina konkurētspējas palielināšana Eiropas Savienībā ir jāmēģina izskaust arī būtiskās atšķirības, kas eh, ietekmē vienotu iekšējo tirgu. Tāpēc Mēs e, šajā ziņojumā uzsveram to, ka ir jābūt horizontālajai dimensijai, kas ietvert pilnīgi visas politikas jomas un arī Eiropa 2020 stratēģiju. Mums ir nepieciešams izveidot investīciju stratēģiju Eiropā. Tam to savukārt ir nepieciešami indikātori, un es ceru, ka OECD un arī komisija varētu tādus izstrādāt. Šādiem indikātoriem, kritērijiem būtu jāuzsver gan pluss, gan mīnus šādai investīciju stratēģijai, un tas arī mūs vadīs turpmākajā ceļā. Uzskatu, ka mums vajadzētu raudzīties arī uz tirgus attīstības virzieniem un arī uz to, kādā veidā paplašināt investīciju jomas un daudzkāršot tās. Es uzskatu, ka investīcijām ir jābūt kā vienam no galvenajiem instrumentiem, lai samazinātu tās atšķirības, kas joprojām, joprojām eksistē fiskālā un citos līmeņos starp ziemeļiem un dienvidiem. Mūsu nolūks ir izveidot tā saucamo Eiropas uzraudzītāju, kas nodarbotos ar situācijas analīzi un izveidotu dažādu veidu idejas par to, kā veicināt investīcijas Eiropā. Taču vienlaicīgi mums Eiropa ir jāpadara par investīciju galamērķi. Paldies! Jai. Un tagad brīvais mikrofons. Request, mums ir pieteikušies runāt desmit, eh, pieci deputāti, un tāpēc dosim vārdu tiem, kas iepriekšējās debatēs nav piedalījušies. Sikerska kungam vispirms vārds lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāja kungs. Eiropa joprojām ir ļoti svarīgs mērķis ārvalstu tiešajām investīcijām. Valstis cīnās par to, kā piesaistīt investīcijas, kā mēs varam pierādīt, ka ir e, vērts ieguldīt tieši Eiropā. Eiropas ekonomiskā darbība ir ļoti labi reglamentēta, ja mēs to salīdzinām ar citiem pasaules reģioniem. Arī politiskā situācija Eiropā ir mierīga, mēs varam garantēt stabilus apstākļus. Bez tam mums ir arī ļoti kvalitatīvs kapitāls un īpašnieki. Bet kur tad ir problēmas? Kāpēc te nav tik daudz investīciju, kā mēs vēlamies? Mums jārunā par sociālo atbildību un sociāli atbildīgu izturēšanos. Ir jāņem vērā vide un sociālie apstākļi visiem investoriem. Ir jāievieš pasākumi, kas ir ļoti dārgi, lai ievērotu Eiropas tiesību aktu prasības Domāju, ka mums ir jāmodernizē mūsu finanšu sistēma. Tas tieši saistīts ar nodokļu politiku. Paldies! Paldies, un tagad vārds Dāņšils kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzteikt eh, referenti par viņas izvēlēto pieeju. Pēdējā laikā mēs esam pieredzējuši strādājošo protestus uh, dažādās Eiropas Savienības valstīs, un viņi vēršas pret uh, uzņēmumu pārcelšanu, darbības pārcelšanu ārpus Eiropas, kas uh, tikai vairo bezdarbu. Lai izvairītos no šādām problēmām nākotnē, Eiropā ir vajadzīga stratēģija, lai piesaistītu jaunas vietējās un ārvalstu investīcijas un lai veicinātu pārobežu investīcijas, kā arī lai turpinātu Eiropas pārobežu strādājošo un studentu pārvietošanos, tāpat ir jāstiprina publiskās un privātās partnerības, jāatbalsta ārštatu darbinieki, ņemot vērā to, cik liels ir un cik daudzveidīgs ir iespējas. Tāpat mums ir jāatbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, jādod viņiem labāks pieejas investīcijām. Paldies, un tagad dodu vārdu Paškas kungam lūdzu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán. Paldies priekšsādātājiem, komisāra kungs. Es pilnībā piekrītu ziņojumā teiktajam, ka viens no, viena no Eiropas Savienības salīdzinošajām priekšrocībām salīdzinoši ar citiem reģioniem ir augsti izglītotie iedzīvotāji, augst attīstītā transporta un tehniskā infrastruktūra un diezgan labi attīstītā tehnoloģiskā infrastruktūra. Es domāju, ka viens no visbūtiskākajiem Eiropas Savienības uh, rādītājiem ir enerģētikas aspekts un pašpietiekamība šajā nozīmē. Bet te gan ir arī zinām trī, trūkumi, un tāpēc mums ir jāraugās, kā mēs varētu attīstīt dažus jaunus veidus kas varbūt sniedzas plašāk par Eiropas Savienības teritoriju. Eiropas ražotāji, kas iet prom no Eiropas, viņi dod priekšroku Krievijai, Ķīnai, Brazīlijai, un tas liecina par to, ka apstākļi, ko mēs piedāvājam saviem investoriem, ir sliktāk nekā citu vietu. Paldies, un tagad vārds Bazēsko kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt kolēģi Kratas kundzi, uzteikt viņu par darbu pie šī ziņojuma, pat ja globālā ekonomika šobrīd virzās pa pareizajām sliedēm, joprojām pastāv zinām šķēršļi tirku stabilizēšanā. Eiropas Savienība ir stingrāk jāvēršas pret vājām pusēm, jāizmanto konkurences priekšrocības, lai palielinātu investīciju piesaisti mums ir jāīsteno ātras, ātri jāīsteno reformas gan dalību valsts līmenī, gan Eiropas līmenī. Šīm reformām būtu jākoncentrējas uz vienoto tirgu, kas investoriem sniedz ļoti būtisks priekšrocības. Rumānijā tāda projekta kā Rošimontanas eh, kalnrūpniecības projekts varētu radīt jaunas darba vietas konkrētajā reģionā. Un eh, tas arī varētu dot pienesumu šīs valsts ekonomikā. Bet tā kā nav pieņemts lēmums ne par ne pret šo projektu, ārvalstu investori zaudē pacietību. Paldies, un tagad Klēvers kundzei vārds. Paldies. Paldies. Vispirms es gribētu pateikties uh, Krācas kundzei par ieguldīto darbu pie šī ziņojuma un Šis ziņ, šāds ziņojums Eiropas pievilcības eh, celšana investīcijām ir ļoti būtisks krīzes laikos. Mums ir jākonkretizē savas idejas un, protams, mums ir arī jādomā par to, kā investēt vairāk, lai radītu jauns darbvietas jauniešiem un tāpat jādomā, ko darīt Eiropas reģionu un kopienu labā. Savos grozījumos es iestājos par jaunām investīcijām. runājot par kohēzijas politiku un e, reģionālo līmeni, es saskatu izaugsmas iespējas, un šajā ziņā ir ļoti būtiski finansēt Eiropas reālo ekonomiku, un šajā ziņā ir nepieciešama labāka politika, kas varētu uh, piesaistīt investors no visas Eiropas, ne tikai no austrumiem. Paldies! Un tagad došu vārdu komisāram Kalas kungam, godātie deputāti, priekšsēdētāji. Man jāatzīst, ka šis temats man ir ārkārtīgi tuvs sirdī, jo savā bijušajā dzīvē, tad, kad mēs atguvām savā valstī neatkarību, uh, Mūsu ekonomikas politikā viens no ļoti būtiskajiem elementiem bija piesaistīt tiešās ārvalstu investīcijas, un mums tie diezgan labi veicās šajā jomā. Komisija apsveic ziņojumu par Eiropas pievilcību investīcijām un pateicas Kratas Cakaropulu kundzei par ieguldīto darbu. Pašreizējos ekonomikas apstākļos mums ir jārada nepieciešamā situācija, lai mūsu uzņēmumiem un iedzīvotājiem radītu vislabāko iespējamo vidi, kurā ražot un kurā konkurēt citam ar citu. Tik tiešām, ņemot vērā to, ka jaunās ekonomikas ir padarījušas šo konkurenci intensīvāk, jāsaka, tā arī rad, ir arī radītas li lielākas iespējas. Uh, Eiropas Savienībai tirdzniecības jomā. Ārvalstu tiešo investīciju piesaisti ir ļoti būtisks punkts. Piesaist 2025 miljardi eiro tik liels investīcijas tika piesaistīts Eiropas Savienībā 2011. gadā. Taču iekšējās eh, investīcijas uz eh, no 23% ir pazemin 2010. Eh, gadā ir samazinājušās pagājušā gadā, un tāpēc eh, jāsaka, ka dalība valstīs ārējo tiešo investīciju apjoms ir ļoti atšķirīgs. Šis, šī ir sarežģīta problēma, un tāpēc mums ir jāturpina uzlabot apstākļus, lai saklabātu savas pozīcijas. Uh, Mēs varam mācīties cits no cita Eiropā attiecībā uz paraugu praksi, ja mēs vēlamies piesaistīt ārvalstu investīcijas. Un pamatā mēs jau zinām, kas piesaista tiešās ārvalstu investīcijas. Galvenais iemesls, kāpēc Eiropas Savienība joprojām ir, at, ir pievilcīga arī investoriem, ir eh, mūsu ir tas, ka reizēm mazāk šķēršļu biznesu uzsākšanai, ir ļoti plaši investoru aizsardzības līkumi, ir uh, kvalitatīvas investīciju veicināšanas aģentūras un dažādi citu politikas pasākumu. Citu tāpat ir arī augsts ražīgums, uh, tehnoloģiskā infrastruktūra, piemēram, pētniecība un attīstība augstā līmenī, informācija un tehnoloģija jomas ir attīstītas. Uh, Es esmu priecīgs redzot, ka Eiropas parlamenta ziņojumā šie jautājumi tiek risināti. Komisija šobrīd gatavo paziņojumu par uh, rūpniecisko politiku. Ilgtermiņa mērķi ar uh, 2020. gadu programmas mērķi joprojām ir spēkā. Mēs esam panākuši ļoti labu pro progresu rūpniecības politikas īstenošā 2010. gadā, bet mēs centīsimies uh, smagi strādāt, lai panāktu uh, to, ka radošais Eiropas rūpniecības potenciāls tiktu atbrīvots vēl vairāk. Piekļuve finansējumam, vienotā tirgus uzlabošana, industriālās inovācijas, problēma risināšana un MVU atbalstīšana, tas viss ir ļoti būtisks. Komisija Tāpat kā Eiropas parlaments savā ziņojumā atbilst, atbalst šādu pieeju, un uh, mēs arī redzam viens un tās pašas jomas, kur ir uh, jāspēr soļi. Es norādu, ka Eiropas observatorijai attiecībā uz Eiropas tiešajām investīcijām ir ļoti, būs ļoti nozīmīga loma, tāpat arī jāuzlabo regulējušo institūciju sadarbību. Tās ir jomas, kur kaut ko vēl var darīt iepriekšējo gadu laikā. Uh, Eiropas komisija ir attīstījusi vairākus dialogus ar mūsu galvenajiem tirdzniecības partneriem, un uh, mums ir projekti pieredzes apmaiņai starp dalību valstīm un ar mūsu partneriem par to, kā piesaistīt ārējās tiešās, tiešās ār, ārvalstu investīcijas. Es uh, gribētu uzteikt šo te ļoti visaptverošo pieeju ziņojumā un ar prieku gaidu mūsu tālāk sadarbību. Man jāsaka, šodien mēs sākām diskusijas ar eh, disku, runājot par Eiropas vienoto dzelzceļu telpu. Es domāju, ka ja mēs būsim attīstījuši, mēs, ja mēs attīstam labu infrastruktūru, tad mēs piesaistam arī investīcijas. Mēs jau vairāk kārt esam runājuši par vienotā tirgus aktu, mēs turpināsim apspriest arī nākamo priekšlikumu. Un jāsaka, ka tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas. Tā kā viss ir mūsu rokās. Paldies jums! Paldies, komisārkungs! Debats par šo jautājumu beigsies. Balsosim rīt pulksten 12.30. Pāriem pie nākamā jautājuma. Un tas ir Miruslava Ransdorf ziņojums par tirdzniecības aspektiem austrumu partnerībā.